ka tiešām tas viss ir milzīgs sasniegums, tas ir ļoti labi, ja jūs esat izdarījis tik daudz, jo Eiropa nav iespējama, ja starp uh, dzimumiem nav uh, līdztiesības. Mūsu politiskai grupai tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies jums, paldies par jūsu darbu, taču, diemžēl, padoms konservatīvie spēki un parlamenta konservatīvie spēki ir bloķējuši tālāku progresu. Mēs jūs nevainojam tajā, bet paldies arī par jūsu uh, labsirdīgo attieksmi un par tiešām ļoti mērtiecīgu darbu. Mums ir nepieciešams cīnīties pret nacionalismu, jo Eiropa ir līdzās pastāvēšanas projekts, tas ir miera projekts, tāpēc arī paldies jums liels par to, ko jūs esat izdarījis. Jūs varat tiešām baudīt mūsu cieņu un pateicību. Paldies, Lūdzu Čolaskungs! Monsieur le Président de la Commission, cher. Euh, priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji, uh, Junker kungs. Es gribētu jums pateikties ne tikai par jūsu darbu komisijas vadī, uh, vadībā, bet es gribētu arī jums pateikties par visu jūsu karjeru, kas ir virzīta uz Eiropas attīstību. Par to liels paldies! Uh, jūsu mandāts eh, tiešām ir skārs arī eh, finanšu krīzes gadus, arī Brexit un bēgļu krīzes eh, gadus. Un, un um, jūs tomēr esat veikuši pozitīvu darbu, par to jums liels paldies. Noteikti cilvēki uzskata, ka komisija nav varbūt paveikusi pilnīgi visu, e, ko mēs vēlējāmies redzēt. Mēs gribam, lai Eiropa darbotos, un tāpēc mēs gribam dot jaunu iespēju komisijai tagad. Um, uzskatām, ka šogad laikā daudz kas ir bijis arī sasniegts. Tie ir uh, gadi, kur jūs bijāt komisijas vadībā. Mēs tiešām varam citēt daudz konkrēts piemērs, bet īpaši es gribētu fokusēties uz Junkera plānu. Par to mēs neesam pietiekam daudz runājuši. Sākotnēji tas tika kritizēts un tika norādīts, ka nebūs konkrēta rezultāta, bet mēs atzīmējām, ka ir nepieciešams attīstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kas um, padarīs Eiropu par efektīvāku un radīs novatorisku gaisotni. Jūs stāstījāt par saviem darbiem savā uzrunā. Es uzskatu, ka jums vajadzētu darboties vēl vairāk ar konkrētiem jautājumiem, kas skar uh, Eiropas iedzīvotāju intereses. Un tiešām, lai panāktu visu šo rezultātu, ir nepieciešams stiprināt dialogu ar dažādām institūcijām, ko jūs arī darījāt. Lielas paldies, Junker kungs, paldies visai komisijai par to, ka jūs rādījāt piemēru un parādījāt arī iespēju strādāt Eiropas vārdā un labā. Paldies tālāk, Lamberts kungs. Priekšsēdētā kungs, Junker kungs, es um, arī gribu runāt zaļo grupas vārdā. Tātad par pieciem gadiem. Pieci gadi ir pagājuši, un es arī balsoju par jums uh, kā komisijas priekšsēdētā. Jūs uh, sākāt uh, ceļu, un jūs nākat no uh, Luksemburgas, uh, ko bieži sauc arī par um, fiskālo paradīzi. Uh, tomēr. Uh, Jūs eh, turpinājāt strādāt kopā ar Moskavīcī kungu, sastrādājāties, sadarbojāties ar eh, mūsu parlamentu eh, un centāties atrisināt fiskālā tiesiskuma jautājumu. Tomēr te bija arī liels šķērslis, proti dalību valstu nevēlēšanās harmonizēt savu fiskālo likumdošanu. Uh, un eh, jūs, jums nebija mm, drosmes eh, ķerties pie attiecīgā eh, līguma normu revidēšanas. Jūs pieturējāties pie tautas partijas ideoloģijas. Tāpat laikā jūs pieminējāt arī darbinieku nosūtīšanas uh, direktīvu, centāties stiprināt eh, arī sociālo pīlāru. Visi šie panākumi neapšaubāmi ir jūsu panākumi, jūsu komisijas panākumi, bet tāpat laikā eh, ir arī kolēģu kritika. Jūs eh, nevarējāt pilnībā mm, fiskālos pārvaldības principus iemiesot visos aspekties. Jūs uh, jums eh, ir neizdevās pilnībā realizēt arī kolektīvās atbildes sniegšanu uz eh, migrācijas jautājumiem. Un jūs aizstāvējāt kopā ar Tuska kungu Eiropas kā cietokšņa ideju jūsu ieguldījums eh, ir neapšaubāms arī Ieguldījums vīdes jautājuma jomā ir jāatzīmē, ehm, ir jācīnās par bioloģisko daudz, daudzveidību, par resursu nosargāšanu. Ehm, tālāk jūs runājāt par tirdzniecības līgumiem, jo šie līgumi tiešām ir kā tāds dzinējspēks, kas ehm, piesaista investīcijas, bet tāpat laikā mēs redzam, ka ir jā, vairāk uzmanības jāpievērš arī sociāliem un vidas jautājumiem. To nevar apstrīdēt. Uh, Jūs eh, strādājat pie šiem jautājumiem, pie lauksaimniecības jautājumiem 15 gadu laikā. Eh, tas, eh, protams, ir ļoti ambiciozs jautājums, ņemot vērā vides un bioloģiskās daudzveidības izaicinājumus, bet jūs pirms 15 gadiem arī solījāt mūsu grupā mm, cīnīties par šiem jautājumiem, tomēr jūs nepanācāt pilnībā mm, šo te modificēto, ģenētiski modificēto eh, organismu jautājumu. Eh, tad jūs eh, arī nepilnībā atrisinājāt jautājumu par informācijas sniedzēju lietu sakarā ar automobīļu industriju. Mums Eiropa ir pārējais periodā vienmēr, un ir ļoti daudz tādu eksistenciālu jautājumu, ar, mēs, ar kuriem mēs kon, kon, konfrontējam. Mēs gribam, lai Eiropa virz uz priekšu un lai visi sniedz savu ieguldījumu. Šī loģika ka ir pre, nacionālās preferences, tā nav novedusi pie vēldā, vēlmā rezultāta. Ir jācīnās izšķirīgi, jūs esat Es ļoti ceru, ka nākamais, nākamā priekšsēdētāja tiešām uh, cīnīsies izšķirīgāk, pabeigs tos darbus, ko jūs pilnībā nesat pabeiguši, tādā veidā, lai pilnīgi visi būtu viensprātis uh, par Eiropas integrācijas ideju, lai tiktu respektēta ar, arī šīs transnacionālās demokrātijas ideja. Lielas paldies! Prezidente Zan! Paldies! Tālāk Zanī kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Junker kungs, pirms pieciem gadiem, kad jūs ieradāties šai pat plenārsēžu zālē, es biju pārsteigts un apšaubīju, vai jūs esat pareizais cilvēks Eiropas atzimšanai, bet domājām, nu, dosim jums iespēju. Pieci gadi ir pagājuši, manas šaubas ir apstiprinājušās. Jūs atstājat mūs uh, Eiropā, kas ir sliktākā situācijā nekā tad, kad stājāties šajā matā pirms pieciem gadiem. Sašķelta Eiropa, vāja Eiropa, slima Eiropa, kas nav spējīga reaģēt uz mūsdienu izaicinājumiem vai trim galvenajām problēmām, ar kurām uh, būtu jācīnās uh, migrācija, ekonomiskās izaugsmas trūkums un iekšējā drošība. Jūsu komisija piecos gados izgāzās visās šajās trīs kategorijās, un mums ir skaidrs, kāpēc. E, šīs problēmas, kas to radīja, ir šeit iekšā, Eiropas iestādēs, nepareizās politikas, kuras jūs ierosināt, iepriekšējo komisiju kļūdu atkārtošana Jūs runājat par savas komisijas veiksmi, stāstiem par izaugsmi, bet tā ir vāja izaugsme. Mēs zaudējam salīdzinot ar citām pasaules daļām. Jūs nerunājat par deindustrializāciju, jūs nepieminējāt, cik daudz Eiropas lielo uzņēmumu ir bankrotējuši. Jūs runājat tā vietā par savu investīciju plānu simtiem miljārdu vairāk investīciju. Jā, bet jūs apsolījāt 350 miljārdus. Es nezinu, vai sasniegt 50% no solītā var tikt pēc tam pārdots kā veiksmes stāsts. Miljoniem Eiropas iedzīvotāju priecājas par jūsu aiziešanu pensijā, jo jūsu komisija ir bijusi sliktākā, kāda mums jebkad ir bijusi Eiropas Savienības vēsturē bet varat sevi mierināt, jo jūsu pēctecēji varētu iet vēl sliktāk. Tas nav, nav laba ziņa Eiropas e, iedzīvotājiem, un mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka nopietnās kļūdas e, netiks atkārtotas. E, honorevole Ledutko. Tālāk Legutko kungs. Uh, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji Junker kungs. Sākšu ar atzinības izteikšanu par jūsu apņemšanos strādāt sabiedrības labā. Tā ir viena no tām labajām lietām, par kurām jūs vajadzētu uzteikt. Un jūs un jūsu komandas darbs būtu atzinīgi jānovērtā, kā piemēram cenšoties stiprināt vienoto tirgu vai palielināt drošību energoapgādēji vai investīciju piesaistīšana mūsu ekonomikai vai labie plāni stiprināt mazās vidējās eh, lauksaimniecības. Un šīs iniciatīvas, protams, ir atzinīgi jānovērtē. Tomēr jūsu pilnvaru termiņu iezīmē daudzas vilšanās. Zaudēt, piemēram, vienu no mūsu lielākajām dalību valstīm viena no ietekmīgākajām iekšpusē un ārpusē. Visas pasaules mērogā. Tā ir vilšanās vēsturiskos apmēros. Un nesakiet, ka par to jums nav nekāda atbildība jāuzņemās, jo vajadzētu gan. Tas, kas man rada bažas, ir tas, ka apvienotās karalistes aiziešana neizraisīja nekādu pārdomu periodu, lai gan vajadzēja. Netika meklēti patiesie iemesli tam, kas notika. Barņiekungs runāja par nepieciešamību pārdomāt. Tas notika iepriekšējā diskusijā šorīt. Un es cerēju, ka tam bija jānotiek pirms Brexit, nevis pēc Brexit. Tā vietā Mums ir tāda politika, kas tikai padziļina sašķelšanos un padziļina problēmas. Aizējošā komisija, jūsu komisija, priekšsēdētāji kungs, ir ļoti centīgi virzījusies uz uh, vēršanos pret demokrātiski ievēlotām valdībām, un tā ir milzīgas arogants politika kuras rezultāts hmm, viennozīmīgi ir šokējuši dubult standarti. Jūs dažām valstīm stāstat, cik svarīgi ir noteikumi, bet aizverat savas acis tad, kad citas pārkāp vienus noteikumus pēc otriem. Dažas var īstenot bēgļu politikas noteikums, un tā citām tiek uzspiest tas, ko viņi nevēl šajā jomā. Eiropas Savienībai bija jāapvieno cilvēkus un valstis, nevis jātālina aizējošā komisija, man diemžēl jāsaka, Junker kungs ir pirmā, kas izdarīja vairāk, lai atgrūstu cilvēkus un valstis vienu no otras prom, nevis apvienot to. Prezidente Obrija, lei la parola. Obrī kundze. Monsieur Juncker, comment? Priekšsēdētāj Junkera kungs, eh, kāpēc gan nesākt visu šo atskaiti ar visiem finansiāliem skandāli, skandāliem, Luxlīks, Panamas dokumenti un visu pārējo. Arī jūsu pašu valsts uh, Luksemburga uh, ļoti bieži tiek uzskatīta kā fiskālā paradīze visu pārējo acīs. Uh, un kāpēc neraugoties uz komisāru ieguldījumu, kurus mēs tagad sveicam un atbalstam, tomēr ir arī tāda neveiksme kā pesticīdi jautājumi? jautājumu nesakārtošanu. Jūs uh, runājāt par sociāliem jautājumiem, bet arī tas nav pabeigts un nav izdarīts. Piemēram, jūs solījāt minimālās algas jautājumu sakārtot. Arī šis jautājums uh, par klimata jautājumiem. Arī jūs esat it, it kā darbojies jau 15 gadus ar šo jautājumu, bet tomēr šis, tas nav saistīts pilnībā ar tirzniecības nolīgumu noslēgšanu. Un uh, tālāk visi šie te cilvēki, kas ir gājuši bojā uz um, vidusjūras ūdeņos arī jūsu domas par to, kā netransformēt par cietoksni Eiropu. Um, Eiropas parlamentam ir savas tiesības pieprasīt risinājumu. Ļoti ceru, ka nākamā komisija to ņems vērā, un mums nevienmēr ir demokrātiska iespēja izvēlēties. Mēs ļoti bieži redzam gluži pretējo. Mēs negribam, lai būtu Eiropas līgums īstenot, bet iespējas demokrātiski izvēlēties. Jūsu, jūsu Junkera kungs, tiešām esat kalpojis tirgumu vairāk nekā iedzīvotājiem. Tā kā jūs uh, runājat par sociālām tiesībām, mēs vēlam jums lielisku pensionēšanos. Un šeit ir arī tāda neliela dāvana. Jūs nākat no. no no fiskālās paradīzes, lūkslīgas sakarā, lūk šī te nelielā dāvana no, no jums jūsu pensijas gadiem. Paldies tālāk, Evī kundze. Prezidente Junker. Paldies, priekšsarētāji. Priekšsarētāji Junker kungs. Šobrīd mēs esam sasnieguši jūsu komisijas pilnvaru termiņa noslēgumu un atskatāmies uz tās darbu. Mums nebūs laika iziet cauri visam paveiktajam, soli pa solim varam runāt par Junker plānu, bet tā vietā, lai koncentrētos uz um, jauniem atjaunojumiem energoresursiem, avotiem, mēs joprojām izskat, um, pamatā balstamies uz fosīlajiem kurināmajiem. Lielākā daļa no 2000, kopš 2007. gada apstiprinātajiem projektiem šī plāna ietvaros balstās uz naftu vai gāzi, un ļoti neliela daļa tikai uz atjaunojumiem energoresursiem. Tāpēc arī mums ir energokrīze, un tāpēc mums ir klimata krīze. Un jūs rīkojaties ļoti lēni, lai kaut ko darītu klimata krīzes jautājumā, un tagad jaunieši protestē Eiropas ielās. Tālāk jaunos investīciju plāns. Nu, cerams, ka tas vismaz būs ilgspējīgs Fonderlajenas kundzes vadībā. Mums ir tagad paredzēta līdzekļi klimata ārkārtas situācijai, un cerams, ka parlaments neļaus sevi atkal piemuļķot ar solījumiem, kā tas ir bijis iepriekš. Ir pat jomas, kur pat revīzijas palāta pauda savus šaubas. Mēs saņēmām solījumus no Fonderlajens kundzes, ka šīs jaunais eh, Eiropas zaļais kurs būs pietiekams, lai veiktu eh, nopietnas investīcijas eh, atšķirībā no jūsu stilā veiktām, veiktiem ieguldījumiem. Un esam tagad sasnieguši diskusijas noslēgumu, saka priekšsēdētājs Junkerkungs. Jā, priekšsēdētājs gribētu <clears throat> tiešām pateikties visiem, kas piedalījušies šajā diskusijā. Gan tiem paldies, kas izteicās um, pozitīvi. Un, un Zanīkungs, tiešām mēs noteikti izpētīsim arī šo dosie, lai cipari visi būtu precīzi. Prezidente Juncker, eh, membri del kolēģo, vi ringrazio. Junker kungs komisijas kolēģija. Paldies jums visiem, ka bijāt šeit. Paldies par to, ka strādājāt. Paldies, ka aizstāvējāt Eiropas ideālus. Eiropas parlamenta vārdā vēlos pateikties jums un izrādam jums cieņu un pateicību par jūsu darbu Eiropas labā. Paldies! Grazie, interrumpiamo per. Eh, Paldies. Tagad īss pārtraukums. Un pēc brīža sāksim balsošanu. Please, dear colleagues, just... Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, lai varam sākt balsošanu. So, ich darf Ihnen vorab. Paldies! Tā, vēlos jums norādīt, ka Ekon un Envī komitejas ir izlēmušas uh, uzsākt starpiestāžu sarunas ar padomi pirmajā lasījumā saskaņā ar reglamenta 72. punktu. Parlamenta pieņemtā nostāja ir pieejama plenārsēdes mājaslapā un tās nosaukums tiks atspoguļots protokolā. Tagad ķeramies klāt balsošanai. Sākam ar kolēģis Blinkevičūtas ziņojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Is this no? No. Can I close? Ich schließe. Ich schließe. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ziņojums - Deivis Kunga ziņojums par zivsanicības tiesībām. Personāla balsojumu sākam balsot. Ah, this is done. Okay. ich schließe. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Fan Overfelda ziņojums par budžeta izpildi 2020. gadam personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šis ziņojums ir pieņemts. Un tad noslēgumā par steidzamības procedūru tu, transporta un turisma komitejas ziņojums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šis ir pieņemts. Paldies visiem! Pārtraukums līdz pulkstens 15. Tiekamies vēlāk!